tagad zināt, vai lēmums bija pamatots, vai tas bija piesardzības pasākums un cik viegli ievainojumi mūsu sistēma patiesībā ir. Paldies, Intvalds kundze, mēs visu pārbaudīsim. Mēs nosūtīsim informāciju. Items. thank you very much. Uh... Paldies! Uh, Madam Guillaume, our rapporteur, I would like. Guillaume Skundze, dod jums vārdu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, dargie kolēģi. Pirmā nedēļa uh, sākās uh, ar uh, procedūras pārskatīšanu. Trešdien komisijas priekšlikums par to tika mm, izteikts viedoklis. Tā ir direktīva par patvērumu procedūrām. Turpmāk, tekst, turpmāk uh, direktīvu minētu. Nākošo mēnešu laikā šis jautājums ir jāizskata. Un tas ir ļoti būtisks jautājums, jo. Uh, um, diskusijas padomē nevirzās uz priekšu. Es ceru, ka uh, šis uh, dokuments, ko izstrādājam, ļaus uh, 2012. gadu kā termiņu saglabāt, un uh, lai mēs runātu par kopīgas procedūras vienotu patērumu vai papildu aizsardzības statutu piešķiršanai un at, uh, atņemšanai. Uh, Mēs redzam, ka patvērumu pieteikumu skaits uh, bagātajās valstīs ir samazinājies par 40% desmit gados un savukārt par 5% viena gada laikā. Uh, Kādi ir iemesli uh, šiem uh, skaitļiem samazinājumam? Vai uh, samazinās ieceļojošo skaitļu, vai arī tādēļ, ka migrācijas robežu kontrolas dažās valstīs pastiprinās? ir skaidrs, ka jauntīstības valstis tagad arī uzņems savu atbildību, bet tām nav visu nepieciešamo līdzekļu, lai to darītu. Eiropā ir nepieciešami skaidri noteikumi, un tādēļ ir nepieciešams kopīgas procedūras un jārunā par vienotiem izaicinājumiem. Direktīvā ir divi trūkumi. Netiek pietiekami aizstāvētas pieprasītāja tiesības, ir aizvien vēl ļoti liels atšķirības dalību valstīs attiecībā uz patvērumu pieteikumu iesniedzējiem, un ir dažādi šīs patvērumu pieteikumu sistēmas. Pozitīvi lēmumi tiek uh, pieņemti dalību valstīs 2009. gadā no 65% līdz pat 1% kādā citā valstī. Ir arī negatīvi lēmumi pieteikti pirmajā uh, instancē, un uh, tos var apstrīdēt no 2 līdz 30 dienām. Tādi ir šie termiņi. Un kāda tad ir uh, motīva šai pātrinātai uh, procedūrai un individuālai izskatīšanai vai apstrīdēšanai, un vai atšķirības, kādas ir dalībvalstīs, ir savietojams ar situāciju, kurai vajadzētu būt harmonizētai visā ES teritorijā. Tas ir pretrunas, un tādēļ nepieciešama Dublinas divi eh, direktīva, kas nosaka to, ka vajadzētu veidot ekvivalentas eh, šīs Eiropas patvērums sistēmas. Mums ir jārīkojas, lai procedūra, tiek, lai procedūra būtu droša, taisnīga un efektīva. Es gribētu vēl vienreiz uh, uzsvērt um, iemeslus, kādēļ šo tekstu sastādījām un kādēļ mēs strādājam, lai šajā direktīvā um, būtu iespējams um, vislabāko apvienot, lai būtu gan procedūras izmaiņas, gan arī iespējas apstrīdēšanai. Un, protams, ka ir nepieciešams runāt arī par izmaksām īstermiņā, par bez problēmu norisi, par procedūras uzraucīšanu, jo dažkārt pietrūkst kvalitātes un drošības, un tas maksā dārgi dalību valstīm, un bez tam ir jārunā par ļoti lielo šo pieprasījumu skaitu un procedūras ilgumu, kas dažkārt arī ir uh, pārāk ilgs. Un tad vēl ir jārunā par ļaunprātīgu izmantošanu. Vēl jārunā par imigrāciju, par patvērumu pieprasīšanu, kā a, pamatiesībām, un tas ir būtisks jautājums. Un a, situācija Arābu valstīs a, liek mums reaģēt. Un mums ir nepieciešams veidot a, tādu taisnīgu sistēmu, lai aizstāvētu a, tos cilvēkus, ko izseko viņa izcelsmes valstīs. Bez tam pirmās. A, instances lēmumu, tā sauktā frontloading procedūra, kā tā teikt saukta, un arī apstrīdēšanas jārunā par kompetentām iespējām, par lēmumu pieņemšanu, par uzlabošanu lēmumu pieņemšanas procedūrā, par uh, riskiem, par uh, nol, apstrīdēšanas iespējām. Jāsamazina tās izmaksas, kāds ir dalību valstīm, un jāatbalsta dalību valstis uh, tad, uh, kad nu, situācija eh, kļūst pārāk smaga. Un pāris uh, punkti vēl par uh, šī uh, ziņojuma būtību. Pirmajā instancē lēmumiem jātiek uh, pieņemtiem uh, bez atmaksas, uh, kvalitātei jābūt garantētai lēmumu piepraš, uh, pieņemšanā. Bez tam jāievēro ir to cilvēku intereses, kas ir ļoti sensiblā situācijā un priekšstātais pārtrauc runātāju. Gijoms Kundze, atvainojiet, jums jūs rīcībā ir septiņas minūtes, vai jūs sadalīsiet? Labi, es beigās izteikšos īsāk, tikai vienu minūti. Trešais izaicinājums - termiņi un garantijas, lai procedūras būtu pātrinātas, lai tiktu nospraust saprātīgi termiņi lai tiktu definēts drošo valstu jēdziens, lai būtu kopējs ES eh, e valstu saraksts, tā kā eh, kopienas tiesa 2008. gadā to ir noteikusi. Secinājumi. Šis ziņojums eh, parāda tādu ļoti spēcīgu parlamenta uh, vēlmi uh, parādīt savu uh, nostāju un savas, tā teikt, sarkanās līnijas gan padomē, gan komisijai, un prasam arī standarta uh, Eiropas patvērums sistēmas izveidi un aicinam komisiju rīkoties ātri. Paldies! Komis. Paldies, kundze! Tagad Eiropas komisijas vārdā komisāra Cecīlija Malmstrēm. Sveicam jūs šeit, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēd! Referentes kundze! Balsojums par politiskā patvēruma direktīva šodien būs ļoti svarīgs. Tas būs būtisks solis, lai uzsāktu otro posmu uh, kopīgā patvēruma sistēmā 21 uh, kopā ar uh, attiecīgo komiteju. Paldies referentē Sīvē Gijomai par lielisku ieguldījumu šajā darbā un labu sadarbību. Jūs esat parādījis lielu neatlaidību savā darbā un dziļu izpratni par patvērumu meklētāju vajadzībām un izaicinājumiem Eh, kādiem saskars eh, dalībvalsts eh, pārvaldes šajā jomā. Jaunā politiskā patvēruma direktīva būs jaunās ES kopīgās patvēruma sistēmas uh, stūrakmens. Kā jūs sacījāt, eh, politiskā patvēruma eh, meklētājiem jāsņem tādu pat attieksmi visās valstīs, kur tie pieprasa politisko patvērumu, pat labai liels atšķirības, tas to ir grūti saprast tajā pašā Eiropas Savienībā ar tām pašām startautiskām konvencijām, tām pašām vērtībām. Tā ir ļoti svarīgi, ka kopīgās procedūras būtu godīgas un efektīvas, tam jā. Uh, palīdz novērst eh, patvērumu sistēmas eh, negodprātīgi izmantojumu, tāpat laikā pilnīgi drošinot patvērumu tiesības. Esmu pārliecināta, ka to ir iespējams panākt eh, arī augsts kvalitātes lēmums visā Eiropas saimnībā. Eiropas komisijas paziņojums šajā sakrā, šajā garā sagatavots, un es ar uh, gandarījumu uh, konstatēju, ka arī ziņojums lielā mērā uh, atspoguļo mūsu viedokli. Šeit patiesībā garantija līmenis pat, patēru meklētājiem lielā mērā tiek pacelts, īpaši, kas attiec uz mazgadīgiem. E, arī tiek dota elstība dalībvalstīm, īpaši attiecībā uz pātrinātām procedūrām. Es uzskatu, ka e, grozījums attiecībā uz drošas valsts e, atzīmi ir ļoti ambiciozs. Tas, uh, Eh, palīdzēs vienveidot praksi dalībvalstīs. Es arī eh, atzīmēju kompromisu par eh, priekšgrozījums par godīgu juridisko procedūru, kas risinās daudz dalībvalsts iebilstums. Kā jūs zināt, komisija gatavo direktīvas grozīt variantu, lai varētu ātri virzīties sarunas ar padomu. Balsojums būs rīt vai trešdien, un tas būs strateģisks solis Eh, virzoties sarunām. Komisija rūpīgi izskatīs visus parlamenta eh, grozījuma ierosinājumus, un es eh, ar prieku strādāšu kopā ar jums pie šī un pāriem priekšlikumu šajā kontekstā. Paldies, priekšsēdi. Paldies, komisārs kundze. Nākamā runātāja ir Monika Holmajeres kundze, EPP grupas vārdā, lūdzu. Priekšsēžu kungs, dārgie kolēģi, komisāras kundze iesākumā gribētu pateikties par plašām sarunām ar referents kundz, bet arī ar komisārs kundz un ēnu referentiem. Dažās jomās esam panākuši arī e, kompromiss, kas mūs tiešām apmierina. Kā jau komisāra Malmstrēm nu pat pauda, viens šāds kompromiss ir kompromiss par bezmaksas tiesisko palīdzību, īpaši ar aizsargājot uh, mazgadīgos, bet arī e, tas, ka mēs varējām vienoties par e, patērumu meklētājiem, kas ir īpaši aizsardzības vērts, arī attiecībā uz formulēm mēs radām kompromisu un attiecībā uz drošām trešām valstīm arī mēs esam atraduši kompromisu. Mēs patiesībā ir uh, Principā administratīvas procedūras kvalitatīvi uzlabot, lai būtu mazāk tiesāšanās otrā un trešā instance, lai politiskā patvēruma meklētājiem, kas tiešām ir pakļaut vajāšanām, atļaut pēc iespējas ātru un konsekventu un efektīvu sniegt palīdzību. Es, uh, nepārprotam atbalsta to, ka visām dalību valstīm ir jābūt uh, skaidriem minimāliem standartiem, gan komisijas tekstā, gan arī atsevišķos grozījumos, eh, kas uh, labo komisijas tekstu, diemžēl šo labo nodomu pagriež pretējā. Uh, dažādas iespējas tiek radītas, lai procedūras novilcinātu vai pat eh, patvērumu tiesības masīvi izmantot negodīgi. Es minēšu konkrēts piemērs. Piemēram, eh, eh, patvērumu iesniedz, pieprasītājs drīkst trīs reizes pieprasīt to, un tad ir pilna procedūra. Tikai tad drīkst notikt pātrināt procedūru. Tad arī procedūra nedrīkst tikt pātrināt, ja kāds nav. Uh, acīm redzot eh, eh, beigas saskaņā ar Ženēvas konvenciju Tunīsiju un ekonomisko beigu jautājumu es šeit nemaz neminu. Arī eh, nākamie priešlikumi var um, ja tiem nav nekāda uh, vērā ņemama ja, uh, jaunu aspektu, tie arī nedrīkst tos pātrināt izskatīt. Un ja kāds nelegāli uh, pazūd, tad viņa uh, iesniegumu nedrīkst negatīvi uh, vērtēt un izbeigt. Arī viņam ir jāparaksta uh, tās par pastaņemšanu. Un pēdējais teikums, uh, ja uh, patvērumu meklētājs gaida negatīvu atzinumu, tad pēc zaļo priešlikumu viņam ir tikai uh, nesņemot pāstu, šajā uh, ziņā viņš var eh, procesu faktiski sabotēt. Paldies, tagad Klod Morājas kungs saka priekšsēdi socialistu un demokrātu vārdā priekšsēdi. Es runāju savas grupas vārdā, sakot, ka mēs esam ļoti sarežģītā praktiskā un politiskā situācijā dalību valstis. Pat laban. Uh, strādā pie patvērumu pakotnes ko, eh, kopš 1999. gada. Un tagad ir politiskā imperatīva eh, šodien ar Ziemeļāfriku, ar vidusjūras reģionu krīzi, un tieši tāpēc eh, tagad arī nastām jātiek sadalītām taisnīgāk, un tam ir jābūt praktiskam risinājumam. Silviģiom, Gioma manas grupas vārdā ir sagatavojis kvalitatīvu priekšlikumu ar visiem referentiem, tas ir saprātīgs, efektīvs priekšlikums, un kā komisārs sacīja, tas būtu Eh, stūrakmens patvērumu pakotnē. Tādēļ eh, balsojums eh, trešdien būs tik vitāli svarīgs. Ja mēs varam atkārtot vairākumu, ko mēs komitejā panācām, tad mēs varēsim panākt eh, tādu eh, risinājumu, kas ņem vērā dažādās bažas eh, un sensitīvos jautājumus šajā namā. Minēšu vienu piemēru. Esmu patvērumu meklētājiem lietām daudz gadu strādājis kā jurists, advokāts, un es zinu, ka Eh, lielākā daļā dalību valsti galvenais eh, šķērslis būtu eh, tāds, ka patvērumu <clears throat> lietas nevar tikt izskatītas efektīvi un ātri. Tas, ka ir daudz, ir vāja kvalitāte patvērumu iesniegumu izskatīšanā daudzās dalībvalstīs, tas paaugstina izmaksas tajās, kur ir laba kvalitāte. Tāpēc ir jāuzlabo tas, ka jau Pie pirmā iz, pirmajā izskatīšanā ir kvalitatīva izskatīšana, un tā mēs eh, taupīsim valsts līdzekļus un nodrošināsim tāpat laikā godīgu, taisnīgu procesu. Ja kāds šaubās, ka šis ziņojums ir efektīvs, taisnīgs, eh, tam būtu jāapskatā šī priekšlikuma ļoti rūpīgi un jāsaprot, ka šeit ir ieguldīts eh, nopietnas darbs, īpaši attiecībās kontroversiāliem jautājumiem arī ļoti svarīgi uzsvērt, ka debatēm nedrīkstētu skart tikai izmaksu jautājumu, bet arī runa par uh, administratīvas prakses vienveidošana Eiropas Savienībā. Eh, ja mēs šādu eh, patvērumu loteriju turpināsim, kāda ir šodien, tad mēs ignorējam realitāti. Proti, ka patvērumu meklētāju skaits pieaug. Līdz šim šie skaitļi samazājas, bet tagad situācija sarežģījusies. Uh, Eh, tieši jaunākajā notikuma gaismā. Procedūram jābūt godīgai un taisnīgai, tas var būt dzīves nāves jautājums tiem, kas saskars ar vaišanām. Mums jāatzīst savu atbildību un īpaši arī sadarbībā dalībvalstīm, saskaroties ar cilvēkiem, kas uh, tiec pēc aizsardzības pie mūsu ārējām robežām. Paldies par sadarbību visiem mēnu referentiem un atkārtosim aicinu eh, balsojumu komitejā, lai eh, raidītu skaidru signālu komisijai, bet galvenokārt dalībvalstīm, ka mēs šajā parlamentā nopietni attiecamies pret patvērumu pakotnes darbu pabeigšanu tādā veidā, kas būs visiem pusēm pieņemam. Paldies! par prezentāciju. Tagad Nāģa Hirša, liberāļu un demokrātu vārdā priekšsēžkungs, eh, komisārs kundze. Eh, sirsnīgs paldies eh, ēnu referentei, referentei un ēnu referentiem atvainojas. Mums bija daudzas plašas diskusijas, bet beigās laikam daudz kompromisu, ko panācām, ir pozitīvi vērtējumi, kaut gan mēs visi apzināmies, ka nevienmēr tas ir tik vienkārši. Liberāli vārdā gribu, gribu sacīt, ka mēs uh, atbalstam mēķi līdz 2012. gadam panākt uh, kopīga uh, eh, uh, eh, patvērums sistēma visā ES. Un tas nozīmē, ka mums tagad ir tiešām arī jāspēr soļus priekš un jāraida skaidrs signāls padomē, ka šo mērķi mēs uh, neesam no tā teikušies. Un, protams, esam gatavi arī vēl šajā laikā uh, vest sarunas, uh, par to jau šaubu nevar būt. Bet mums arī skaidri jāparāda, ka mēs to vēlamies un uh, Mēs vēlamies vienotu patvērumu sistēmu. Nevar būt tā, kā jau ir izskanējuši šeit debatēs, ka ir tāda kā loterija īstenībā, kur patvērumu meklētājs iesniedz savu e, iesniegumu, e, tā tas nevar turpināties, un tāpēc es priecājos, ka pēdējā brīdī mēs arī panācām vienošanos par to, e, ka nevar būt tā, ka katrai dalībvalstī ir savs saraksts attiecībā uz to, kas ir droša trešā valsts. Vai nu valsts ir droša, vai tā nav droša. Un tad, protams, katrā e, individuālā gadījumā vai jāpārbauda, vai konkrētai personai, kas ir iesniegusi uh, priekšlikumu, eh, eh, tā ir droša trešā valsts, iepšu konkrētā situācijā varbūt eh, tomēr tik vispārnāt to jautājumu nevar atbildēt. Esmu arī pārliecināta par to, ka dalībvalsts rezultātā iegūs, kā arī patvērumu meklētāji, kam turpmāk būs dot iespēju godīgā un tomēr efektīvā ātrā procedūrā jau pirmajā izskatīšanas kārtā saņemt pozitīvu eh, atbildi, ja tas tiks īstenots tā, kā mēs to vēlamies. Es domāju, ka patvērums ir tiesības, nevis žēlstība. Uh, Eh, žālstības dāvana, tāpēc mums ir skaidri eh, tas jāpasaka un jābūt arī skaidrai procedūrai. Es priecājos, ka mums arī izdevās eh, mazgadīgo interesēs viņu tiesības paplašināt. To es atbalstu, liberāļu grupa arī to atbalsta, un es priecāšos, ja mums šeit balsojumā izdosies sasniegt pozitīvu rezultātu. Paldies! Paldies, kundze! Paldies! Nākošā Helēna Flotre no Zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Darbs, kas sākās šī ziņojuma sakarā Cildijas Gijoms vadībā, ir ļoti nozīmīgs. Malmstrēms kundze sacīja, ka tas ir stūrakmens Eiropas patvērums sistēmai. Un ir ties, ka pašreizējā Eh, Eiropas sistēma ir kā bezdibēnis, kurā ie, eh, zūd gan cerības uz aizsardzību, gan eh, patvēruma meklētāju pieprasījumi. Tad, kad mēs skatām, kādas ir starpība 1 līdz 65% pozitīva atbildē pirmajā instancē, 75% Francijā patvērumu piešķirti kosoviešiem un albaniešiem, kas ir pie, iesniegt apelā, eh, piešķirt apelācijas kārtībā, tad mēs redzam, ka padomēji būtu aktīvāk jādomā par to, ka Eiropas komisijas izvēlētās opcijas, un ko stiprina arī Silvijas Gijoms eh, sagatavotais ziņojums, tas nozīmē uzlabot lēmumu kvalitāti pirmajā instancē, ir E, pilnīgi būtisks. Es domāju, ka tās valstis, kuras e, taisa vislielāko troksni, nebūtu nav visviesmīlīgākās. Ir jādomā par tādām valstīm kā Kipra, Beļģija, Luksemburga, Zviedrija. Paklausīsim šīs valstis, e, kuras varētu mums norādīt, kādas, kāda ir vislabākie standarti patvēruma meklētāju aizsardzībā. Paldies, Flotras kundze! Um. Kolēģis eh, Krijākos Trantafilīdis no apvienotajiem kreisajiem eh, priekšsēdētāji esam gandarīts, ka debats notiek šodien, ņemot vērā trešdienas balsojumu. Eh, es ceru, ka tādējādi mēs izkļūsim no inerces, inertuma stāvokļa un varēsim izveidot kopēju Eiropas patvērumu sistēmu 2012. gadā ņemot vērā to lielo darbu, ko mēs esam uh, ieguldījuši šajā dosjē. Es gribētu pateikties Gijoma skundzei par lielisko darbu un viņas pieeju darbam. Rezultāts ir labs teksts ar daudziem uzlabojumiem attiecībā uz patvēruma procedūrām, kādas šobrīd tiek piemērotas Eiropas Savienības valstīs, kas ir ļoti atšķirīgas eh, dalība valstīs. Piemēram, ir jauni noteikumi, lai katram pieteicējam būtu adekvāti līdzekļi, lai pamatotu savu eh, prasījumu, lai Eh, nodrošināt darbības sešu mēnešu periodā tādas kā personiski interviju, palīdzību, juridisku palīdzību, ieskaitot, ieskaitot eh, sagatavošanos eh, šai intervijai nepieciešamos procedūras dokumentus. Paldies! Nākošais runātājs brīvības un demokrātu vārdā Žerārs Batens. Paldies, priekšsēdētāji! Esošā direktīva par starptautisko aizsardzību tiek Uh, pārskatīta kā uzņemšanas direktīva patvērumu meklētājiem. Jaunā direktīva ir Eiropas kopējās uh, imigrācijas un patvērumu politikas uh, pārskatījums Lisabonas līguma ietvaros. Ar jauno direktīvu tiek veidots, veidota jauna sistēma, jauna kritērija patvērumu meklētājiem un kuri var pieprasīt bēgļa status un kādos apstākļos. Tiek mēģināts harmonizēt patvērumu politiku dalību valstīs un piešķirt lielākas tiesības un privileģijas patvērumu meklētājiem. E, pašreizējais pieplūdums e, no e, Ziemeļāfrikas ir iespēja Eiropas Savienībai pārskatīt E, pārskatīt savu ietekmi, bet imigrācija ir jābūt katras valsts prerogatīvai. Un ar e, šo dokumentu Lisabonas līgums e, dara tieši to, ko jau oponenti no kā baidījās. Es domāju, ka šo jautājumu vajag pārskatīt referendumā. Paldies! Kol, nākošais kolēģis Daniels Van Delstovs pie grupām nepiedarošie deputāti. Priekšsētāja kungs, mana partija, brīvības partija, kas ir ievērēta, ir pret šādu Eiropas patvērumu kopēju sistēmu. Dalībvalstīm jālemj atsevišķi. Mums ir ļoti laba. Uh, Nīderlandes valdība ar ļoti labu uh, migrācijas politiku, patvērumu uh, politiku, un mēs negribam, lai Eiropa šeit uh, iejauktos starptautiskās aizsardzības tiesības. Mēs tos saucam par patvērumu, it īpaši laikā, kad ir tik ļoti plašs šis patvērumu meklētāju skaits. Un mēs gribam skaidri teikt, ka šī direktīva atver visas robežas un uh, Eiropa pārplūdinās. Paskatieties uz Itāliju, uz Lampedūzu. Visi pusnoziedznieki uh, dodas uz turienu un mēģina tur palikt. Vai komisāri var paskaidrot, kādēļ Eiropa vienmēr ir neizdevīgā situācijā, kādēļ viņi visi ierodas Eiropā? Vienīgais pareizais risinājums bija būtu uzņemšana. Uh, Uh, uz vietas, jūs taču varat uh, islāma konferencē šiem jautājumiem nodarboties, vai arī, piemēram, Āfrikas uh, vienotības organizācijā varētu šos jautājumus risināt, nevis mums tos vajadzētu risināt. Tā tad mēs negribētu veiktu tādu direktīvu, jo tad, nu, burtiski barbaru plūsmas uz Eiropu ieceļot. Anna Hedru. Paldies, nākamie runātāji Anna Hedhā. Yes. Reglamenta jautājums. Kolēģis tikko runāja par Barbaru Hordām, kas uz uh, Eiropu doties, un šis cīnisms nedrīkst palikt neatbaldēts. Uh, Tie ir apmelojumi attiecībā uz šiem cilvēkiem. Lūdzu, uh, norādiet uz to runātājiem. Mēs to ierakstīsim protokolā. Paldies uh, par šo norādi. Mm. Yes, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil dat even corrigeren. Jā, priekšstādātāji, uh, eh, kungs, es gribu uh, eh, korģēt, es nerunāju par barbariem. Es runāju par Barbara teritorija. Tas ir uh, vēsturisks apzīmējums. Es negribēju tieši Barbaru kā vārdu uh, minēt. To es gribēju pieminēt. Paldies. Visa šīs piezīmes tiks iekļautas mūsu protokolā. Jūs varēsiet pārbaudīt visus oriģinālos vārdus, jūsu atbildi, otru atbildi. Tas viss būs protokolā. Paldies. Bet tagad Anna Heta. Uz divām minūtēm lūdzu. Uh. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākumā paldies Silvijai Gijomai par šo ļoti smago darbu pie šī ziņojuma. Jo tas aptver patvēruma pieteikuma iesniegšanas procedūru un tādai jābūt visās dalību valstīs. ES nekad nevarēs izveidot efektīvu patvērumu sistēmu, ja neizveidosim minimālos standārtus aktus un nevienosimies par kopīgu procedūru un tiesībām. Ir būtiski, lai tas nebūtu viss tikai uz papīra, bet arī praksē ieviests un a, rīcībai jābūt konsekventai. Un esmu arī apbēdināta par to, ka komisija a, runā par to, ka būs a, izstrādāts un iesniegts cits priekšlikums. A, mēs um, gribētu padomāt tādu aktīvāku pozīciju. Tā noskaņa, kāda ir komisijā un padomē, norāda uz to, ka mm, diskusijas vēl ir samērā smagas. Mums ir jānorāda tāds ļoti spēcīgs uh, signāls un jāaicina aktīvi rīkoties, jo visiem ir tiesības, lai viņu pieteikums tiktu izskatīts uh, korekti un efektīvi. Tā procedūra, kāda šeit tiek piedāvāta un aicinājums labākam darbam pirmā instancē, ir ļoti pareizs, jo labāk patvēram meklētājiem, ja viņš saņem ātrāk atbildi, ir, lai varētu rēģēt, un arī tas ir dalībvalstīm labāk, jo tiek samazinās, samazināts izmaksas. Tātad pirmajā instancē jābūt labiem rezultātiem. Un bez tam es gribu uzsvērt uh, to, ka ir iesniegti grozījumi un grozījumi eh, par īpaši aizsargājumiem, par uh, mātēm ar bērniem, par um, ģimenēm ar bērniem. Šeit jābūt īpašai uh, rīcībai un ne tikai mazgadīgo gadījumā. Paldies. Cecila Vikstrome nav šobrīd klāt. Taņa Faļona nākošais runātājs uz divām minūtēm. Paldies! Es gribētu pateikties eh, Gijoms koncei par lielisko darbu. Eiropas Savienībai ir nepieciešama stabila, taisnīga patvēruma procedūra. Mēs redzam, kāda ir pašreizējā krīze ar daudz lielo vidusjūras valstu eh, bēgļu skaitu. Eh, tiesības uz patvērumu ir prioritārs cilvēktiesību princips. E, bēgļi nedrīkst e, tikt sodīti. Mūsu pienākums ir palīdzēt visiem e, patvērumu meklētājiem īstenot viņu cilvēku tiesības, izmantot tiesības un piemērot augstos Eiropas standārtus. Diemžēl izskatās, ka aizvien mazāk dalību valstis ņem šos principus vērā. Un jaunpienācējs tā sagaida aizvien sliktāk. Tieši to mēs vērojam Lampedūzā. Un tas vieš drūmas domas un liek domāt, ka bēgļi Eiropā nav gaidīti. Mums ir jāparāda solidaritāte e, tiem, kuri bēg no krīzes vietām, tādām kā Lībija. Viņiem ir nepieciešama starptautiska aizsardzība redzot, kas notiek Ziemeļāfrikā un citos krīzes punktos, mums ir jārīkojas, lai mēs varētu uzņemt vairāk bēgļu nākotnē, tāpēc mums ir nepieciešams uzlabot patvērumu procedūras. Tas padarīs vieglākas mūsu dzīves, gan arī bēgļu dzīves vieglākas. Mēs uh, uzliksim mazāku nastu tām valstīm, kas eh, saskars ar šīm plūsmām, tas nozīmēs taisnīgāku nastas sadalījumu, un mēs nedrīkstam un beigi nedrīkst kļūt par sistēmas up, uh, upuriem. Es ceru, ka uh, tiks atbalstīts uh, ziņojums trešdien. Tālāk brīvais mikrofons, pirmais runātājs Georgios Papa Nikolau uz vienu minūti. Paldies, priekšsēd. Piekrītu. ka mums ir jāroda efektīvs veids, kā uh, izskatīt patvērumu pieteikums. To neviens nevar apstrīdēt. Minēšu vienu piemēru, kas atgadījās pirms dažiem mēnešiem Grieķijā. Mēs uh, apskatījām eh, aizturēšanas centru uh, lidostā un tad mēs uh, tikāmies ar vienu trešās valsts pilsonu, aprunājāmies ar viņu, un viņš teica, ka viņš iesniedz patvērumu pieteikumu un sāka runāt grieķu valodā. Mēs viņam jautājām, kā e, jūs e, protiet grieķu valodu, viņš teica, nu es pirms desmit gadiem strādāju Grieķijā, atgriezos savā valstī, tagad atgriezos šeit vēlreiz, un esmu iesniedz patvērumu pieteikumu. Acīm redzot, ir nepieciešams caur skatāmas procedūras, lai nodrošināt to, ka pils, cilvēki, kam pienāks patvērums, to saņem, bet arī nedrīkst šo sistēmu negodīgi izmantot. Holmērs kundze minēja tāds piemērs un es. Pēc sešiem mēnešiem uh, eh, pierādījumu nāsta eh, pāriet eh, dalībvalstī, nevis uh, patēru meklētājiem. Tā mēs varētu no šādām kļūdām izmainīties. Enču kundz minūte, kungs minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu apsveikt Gijomas kundzi par lieliski paveikto darbu. Grozījumi pašreizajā direktīvā par patvērumu sniegšanu ir svarīgs solis uz priekšu, lai varētu veidot kopēju patvērumu sistēmu Eiropas Savienībā. Noteikuma skaidrība, procedūra skaidrība ir galvenā pievienotā vērtība šajā jaunajā direktīvā. Tiek noteikti caurskatāmi standarti attiecībā uz kompetentajām lēmēju iestādēm, lai piešķirtu starptautisku aizsardzību. Tāpat arī tiek nodrošināta pieprasījuma ātra un efektīva izskatīšana. Ir ļoti nozīmīgi nodrošināt to, lai aizsardzība Eiropas teritorijā būtu visaugstākajā iespējamā līmenī. Un tāpat arī ir svarīgi turpināt harmonizācijas procesu attiecībā uz nacionālo likumdošanu, lai izvairītos no atšķirībām dažādās patvērumu sistēmās Eiropas Savienībā. Mūsu galamērķis ir veidot reālu kopēju patvērumu sistēmu, kā to paredz Stokholmas programma. Paldies! Laistrīda kungs, priekšsēdi. Ja par vienlot varam droši runāt, tas ir par šādu. Es dalību valstis To mēs redzam pēdējo nedēļu gaitā, bet jau pēdējo gadu gaitā patiesībā politiskā patvēruma jomā, bet arī zinām mērā migrācijas jomā kopumā ir eh, netiek galā ar situāciju. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāuzņemās daļa atbildības, lai gādātu par to, ka patvēruma eh, sistēma eh, Eiropas Savienībā turpmāk darboties pēc mums visiem saprotamiem principiem. Vienādi standārti, eh, tit, godīgas procedūras, pamatiesība Eh, ievērošanu, bet tāpat laikā izvarošanos no situācijas, ka dalību valstīs, eh, eh, ar ko pat labāk smagi saskarās, ir patvērumu tiesību negodīga izmantošana. Es ceru, ka mums izdosies šis darbs. Paldies! Vārds Lepto kungam. Priekšsēžkungs. Uh, Uh, mums ir jābalstās uz dalībvalstu pieredzi politisko patvērumu jomā komisijas centieni vienveidot pieeju. ir vēst uz to, lai samazinātu uh, uh, pārsūdzību uh, un novilcināto procedūru skaitu. Eh, dalībvalsts pieredze tiešām mums ir jāizmanto lielā mērā un ļoti rūpīgi jāuzklaus viņa pieredze. Pretējā gadījumā mēs eh, vēlamo efektu nepanāksim. Es uzskatu par ļoti svarīgas eh, grozījums, kas ir sagatavoti, un mums ir jākonsultējas arī turpmāk ļoti rūpīgi ar uh, komisiju. Obermēra kungs, minūte. Priekšsēd, paldies. Referent, acīm redzot, uzskata, ka kaut gan mums ir uh, šī gūzma, uh, eh, imigrantu gūzma no Ziemeļāfrikas, ka ir pamaz bēgļu joprojām Eiropas Savienībā, un ka nav svarīgi, vai ģimene uh, ir izveidot pirms vai pēc bēgšanas, un arī adoptētiem bērniem un uh, jauniem dzīves savienību, jauntību dzīves savienībām ir uh, jāatzīst uh, uh, tiesības arī uh, dzimumu identitāti, kā uh, referenti izsakās, tiem ir jāpavēr īpaši iespējas uz politisko metodu, un tādas, uh, šāda formulējuma taču pavēr plašas iespējas negodīgai patvērumtiesību izmantošanai. Eiropas Savienība sastāv no dalību valstīm, eh, kurām ir ļoti dažādi eh, dzīves standarti, un ja mēs šādi rīkosimies, pieplūdīs visi turīgās dalību valstīs. Ir jāievēro eh, tas, ka ja ir demokrātiski tiesība valsts, no kurienes nāk šie bēgļi, tad ir tas jāatzīst, un arī Tunisija un Eģipte atrodas ceļā uz to, ka tās varētu būt drošas demokrātiskas valsts, un tas ir jāatzīst. Paldies, tagad Bronskungam vārds. Startautiskā aizsardzība ir eifemisms politiskam patvērumam. Patvērums ir zaudējis pievilcību eh, eh, tautas eh, acīs, cilvēki E, kas e, caur drošām valstīm nokļūst Eiropas Savienībā, e, ir migranti, kas meklē labāks dzīves apstākļus. Taču, diemžēl, Eiropas Savienības nevar sagaidīt, ka tā jebkuras nedrošās valsts pasaulē iedzīvotājs šeit uzņems. Bēgļiem jāmeklē patvērums pirmajā drošā valstī, kas ir visciešāk ar viņiem saistīta kultūras un izcelsmes ziņā. Eiropas Savienība nedrīkstētu būt kā patversmes nams jebkuriem vajātiem pasaulē. Mums ir jābeidz radīt nestabilitāti, kas šo plašo uh, cilvēku plūsmu veicina. Nedrīkst būt kari Irākā, kā Afganistānā mums jāat, uh, eh, jāaiziet no Libijas pirms sākas uh, plašs karš, jāizvērās no konflikta ar Irānu un nedrīkst radīt arī uh, citu pamatu uh, neapmienītībai tuvā austrumvalstīs. Paldies! Uh, Un tagad dosim eh, vārdu atkal Malmstrēms kundzei komisārai. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau vairāk kārt tik sacīts, mēs ļoti ilgi strādājam pie šī teksta, un kā Morais kungs norādīja, patiesībā jau kopš 99. gada mums bija mērķis izveidot kopīgu patvērumu politiku. Tagad ir padomas lēmums to izveidot 2012. gadā. Un šis sastrēgums vai strupceļš, kas jau bijis ir vairākus gadus, eh, beidzot pamazām kliedējās, un mēs redzam jau gaismu tuneļu galā, un paldies parlamentam, kas ir devis savu ieguldījumu šeit. Mēs vēlamies sistēmu veidot, kas ir taisnīga, konsekventa, koherenta un ekvivalenta visās dalībvalstīs. Kopš paša sākumas manā saziņā ar referentiem visas paketes sakarā, ka šeit būs grozījumi. Tas nav tikai komisijas teksts, jo situācija ir tāda, ka mums ir nepieciešami kompromisi, lai abi likumdevēji partneri var vienoties. Un es domāju, ka ar jūsu balsojumu rīt vai trešdien un ar komisijas priekšlikumiem mēs varēsim eh, jau runāt par kompromisiem Mēs esam paredzējuši padomē strādāt visu pavasaru, lai varētu identificēt galvenās grūtības. Un mūsu mērķis ir izveidot šo e, e, paketi 12. gadā, un tā ir eh, Ženēvas konvencijas 60. gada diena. Mums ir nepieciešama šī paketi, un tas ir stūrakmens nākotnes sistēmai, tāpēc es gribu vēlreiz pateikties referentei e, un ēnu e, referentiem un Lībe komiteju par darbu. E, Paldies, un komisārs kundze. Un tagad dodu vārdus divām minūtēm referentei Gījoms kundzei. Paldies! Paldies visiem runātājiem! Praktiski visi mm, Almairs kundze ir devusies sprom, bet es tomēr ceru, ka varēs pārliecināt, ka Tunisijas um, izcelsmes pilsoņi nav tik tipiski patvērumu meklēt Eiropas Savienībā, un es domāju, ka būs otrais vilnis. Tālāk es gribu norādīt, ka meklētais mērķis bija nevis nostādīt dalībvalstu pret harmonizācijas principu, bet gan otrādi. Es varu saprast zināmos pretestības iebildumus, bet es gribētu arī, lai tiktu saprats, ka var tikai iegūt strādājot pie procedūrām, kuras jau pirmajā instancē ir pareizas un efektīvas, un e, piedāvātās reformas arī šajā virzienā ir paredzētas. Un Un tāpat būtiski ir tas, kā parlamenta loma ir ļoti nozīmīga, to es gribu sacīt noslēgumā. Mēs esam līdz likumdevēju un Eiropas komisija ir vairāk kārt jau norādījusi, ka, ka tā vēlas, lai mūsu atzinums būtu būtisks nākotnē, e, un tas ir nozīmīgi šai procedūrā. Savukārt trešdien mēs varēsim apstiprināt savas e, prioritātes harmonizētām procedūrām šajā jomā. Paldies! Paldies, darbie kolēģi! Debats par šo jautājumu ir beigušās. Balsojums būs trešdien pulksten 12. Nākamais darba kārtības jautājums. Laištrīda kunga ziņojums.